Daudz mandāts sāksies spēkā 2. februārī. Um, e, tālāk, Jusdovska kungs ir atstājis EKR grupu 13. aprīlī, un tagad viņš ir pievienojies pie politiskām grupām